Il Presidente. Buongiorno. Allora. In italiano? Cioè, eh, buon pomeriggio a tutti, la seduta è ripresa. Labdien! Atsāksim sanāksmi. Vakardienas sanāksmes eh, protokols jau ir pieejams, vai ir kādam komentāri par šo protokolu? Ja nē, tad uzskatīsim, ka protokols ir apstiprināts. Tagad mums.